Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę. Tūlīt sāksim izskatīt nākamā darba kārtības punktu. Gribētu aicināt visus vai nu doties prom, protams, mums žēl, ka jūs to darāt, vai arī ieņemt savas vietas. Tūlīt sāksim darbu. Button. Oh, hello. So this is for the next item.